Jums eh, te iepriekš bija pirmajā sēdes daļā ļoti pieredzējis eh, sēdes vadītājs eh, jūsu priekšā. Tagad jūsu priekšā ir ļoti nepieredzējusi sēdes vadītāja, tāpēc gribētu cerēt uz jūsu saprast, sapratni, bet jebkurā gadījumā būšu diezgan stingra. Tā tad turpināšu un lūdzu uzmanību. Joprojām redzu, ka zālē ir kolēģi, kas sarunājas, lūdzu dodieties ārā no zāles. Tā tad atbilstoši uh, at Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanas noteikumu 7. panta 1. punktam un 4. Eh, noteikumam 1. 4. punktam. Eh, parlaments ņem vērā Javieru Kuso pirmo ievēlēšanu un darbības sākšanu sākot ar 15. jūliju 2014. gadā. Es virsnīgi sveicu mūsu jauno kolēģi un norādu, ka atbilstoši 3. noteikumu punktam Uh, otriem paragrāfam līdz tam brīdim, kad viņa personīgā informācija būs uh, pārbaudīta un tiks dot informācija par jebkādiem strīdus jautājumiem. Minētais kungs var ieņemt savu vietu parlamentā un izmantot visas savas tiesības, kas izriet no uh, viņa uh, amata. Ar nosīm, ka viņš ir sniedzis savu deklarāciju un uh, nav nekāda neatbilstības secināta. Tāpat informēju jūs, ka esmu saņēmusi no tautas partijas grupas saņēmusi komisija pieprasījumu izdarīt attiecīgus grozījumus komitejas sastāvā. Šo pieprasījumu saraksts tiks uh, publicēts uh, sēdes protokolā, ja vien nekādi iebildumi netiks izteikti līdz uh, protokola apstiprināšanai, tad mēs pieņemsim, ka šīs izmaiņas ir apstiprināts. Tā, tad tie bija mani paziņojumi, un tagad varam sākt šī rīta debates, un vēlreiz lūdzu kolēģi.